Uh, dear colleagues, let me start, please. Dargie kolēģi, lūdzu, uh, sēdieties. Uh, es varētu palūgt jūs apsēsties, lūdzu, sāksim. Thank you very much. Welcome to all of you. Paldies. Es uh, priecājos jūs visus redzēt šodien sanāksmē. Es pirms eh, prezidentu Flero kungu. Un mēs eh, kopā vadīsim šo eh, kopīgo parlamentu sanāksmi. Un arī apsveicu Žie kungu, mūsu galveno runātāju. Šis ir eh, svarīgs laiks Eiropas Savienībai, mēs to ļoti labi zinām. Mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu atbilde uz jautājumiem, kāda ir Eiropa un kā mēs varam viņiem palīdzēt no Eiropas Savienības līmeņa. Viņi grib eh, vairāk darba vietu, eh, protams, arī dzīves līmeni, stabilitāti un drošību. Mūsu diskusija šajā kopīgajā parlamenta grupā ir viens no svarīgākajiem, varbūt pats svarīgākais jautājums. Kā Eiropai būtu pēc krīzes jāatsaucas uz tiem izaicinājumiem, ar ko uh, sastopas Eiropa un pirmkārt mūsu iedzīvotāji. Pasaule ir pārdzīvojusi vienu no smagākajām finanses un ekonomikas krīzēm vēsturē, un bija izdarīti daži secinājumi ļoti īsi četros punktos. Pirmkārt, par stabilizāciju un kā izvairīties no krīzēm nākotnē. Tas ir svarīgi arī mūsu attiecībām. Pirmkārt, pirmā mācība - Eiropas Savienības institūcijas kopā var atrast risinājums, kas ļauj izvairīties no pagātnes kļūdām. Eiropas parlaments bija daļa no šī procesa, un mēs esam strādājuši pēc iespējas vairāk, lai pieņemtu likumus, kas labāk uzraudzīs finansu tirgus. Pēdējā laikā tika pieņemts uh, jauns uh, jaun finansu uzraudzības mehānisms, un tas ir svarīgs posms tālākā Eiropas uh, integrācijā mēs atradām veidu, kā labāk koordinēt pasākumus starp dalību valstīm, kas nākotnē var palīdzēt izvairīties no vēl vienas krīzes. Mēs labi zinām, ka šāda uzraudzība ir vajadzīga. Pirmkārt, banku sistēmai, lai nodrošinātu tirgus eh, drošību un arī apdrošināšanas sistēmu. Mēs pieņēmām likumu arī par kapitāla prasībām kredīt un kredītreitinga aģentūrām un arī par banķieru prēmijām. Mēs esam vienojušies ar padomi par jaunu uzraudzības mehānismu vadītājiem, kas strādā ar investīciju fondiem. Balsojums notiks eh, plenārsēdē šonedēļ. Mēs e, īpaši esam palīdzējuši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, izveidojot e, mikrofinansu mehānismu un nodrošinot mikrokredītus mazajiem uzņēmumiem. Un arī mēs strādājam pie likuma e, pret vēliem maksājumiem, kas ir ļoti svarīgs jautājums maziem un vidējiem uzņēmumiem un šīs likums nodrošina godīgākus noteikumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Daži vārdi par likumdošanu, pie kuras mēs strādājam. Mēs esam sākuši apskatīt arī citas ekonomikas nozares. Pašlaik Eiropas parlaments apskata ekonomikas pārvaldības e, paketi, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu otrā darba grupa strādās pie šī e, jautājuma. Eiropas parlamentam ir ļoti e, svarīgi ieviest kopienas mēroga metodas ekonomikas uzraudzībā. Nepietiek tikai ar monetāro eh, savienību, ir jābūt arī ekonomiskai savienībai. Vēl viens jautājums - pārskatīta regula par kredītreitinga aģentūrām, kur tiek apskatīti arī kredīti un derivāti, kas bija viens no galvenajiem krīzes cēloņiem tāpat arī depozītu garantiju eh, un investoru kompensāciju mehānismi. Šī likumdošana turpinās eh, stabilizēt eh, tirgu un arī atgriezīs uzticību tirgum. Uzticība ir ļoti svarīga. Trešais punkts - svarīga likumdošana nākotnē pēc tirgus eh, stabilizācijas un pašreizējo jautājumu risināšanas ir jāsāk domāt par stratēģiju, kā iziet no krīzes un kā ļaut ekonomikai eh, pārdzīvot krīzi. Nav runa tikai par ekonomikas atjaunošanos, ir jāatceras arī mūsu 2020. gada stratēģija, kas ir uh, arī krīzes pārvarēšanas stratēģija. Es domāju, ka mums ir vajadzīga patiešām ekonomiska un nevis tikai monetāra savienība, kā es jau teicu agrāk. Eiropas komisija pagājušā trešdienā izdeva paziņojumu, kas satur 50 priekšlikumus, kas eh, tiks eh, iesniegti 2011. un 2012. gadā par eh, kopīgo tirgu. Parlaments arī piedalījās eh, šajā eh, šī dokumenta sagatavošanā un atskaitē un arī teikumā par vienoto tirgu ir atspoguļotas daudzas parlamenta idejas. Mums bija diskusijas ar Mario eh, Motikungu daudzas reizes, gan pagājušā gadā, gan arī šī gada pirmajā pusē. Mēs esam pārliecināti, ka patiesam pieaugumam Eiropas Savienībā būtu jānotiek tad, kad tiks pārvarētas 150 eh, barjeras, kas vēl pastāv un vienotajam tirgum būs tāds pats efekts uz ekonomiku kā 1992. gadam. Jūs atceraties, kas notika, kad sāka darboties kopējais tirgus 1992. gadā. Arī dalību valstu parlamentiem ir ļoti svarīga loma likumdošanas ieviešanā. Mēs runājam par likumdošanu, par to, kā uzlabot ekonomiku Eiropas Savienībā. Bez dalību valstu parlamentiem mēs nevaram neko izdarīt, jo kopienas likumu ieviešana ir tikpat svarīga un varbūt svarīgāka nekā šī likuma izstrādāšana. Ir eh, svarīgi ka Eiropas parlamentam ir jāsazinās ar dalībvalstu parlamentiem, un es jums pateicos par ierašanos šajā kopīgajā eh, sēdē. Un Eiropas Savienības pamatā ir solidaritāte. Tā tas ir un tā tas ir nākotnē. Solidaritāte starp dalību valstīm un pilsoņiem, un arī atbildība ir ļoti svarīga. Visi mēs eh, apzināmies šo savu solidaritāti, un mums ir jāveido Eiropas eh, Savienības konkurētspēja. Kā to darīt, tas ir mūsu jautājums. Šis jautājums ir saistīts ar darba vietu veidošanu, un kādi darbi ir jāveido Eiropai nākotnē rītdien. Tas ir svarīgākais jautājums mūsu iedzīvotājiem. Un arī trešā darba grupa, kā pabeigt veidot Eiropas vienoto tirgu. Dargie kolēģi, mūs priekšā gaida liela diskusija. Tātad sāksim darbu, bet pirms tam es gribētu lūgt kolēģi eh, Rūkungu izteikt savus domas par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, dāmas un kungi, eh, deputāti kungi, dalību valstu parlamentu deputāti kungi, mūsu draugi Eiropā. Es eh, priecājos par iespēju uzstāties un es eh, pateicos par ielūgumu šo eh, svarīgo parlamentu sanāksmi. Es pieņēmu jūsu ielūgumu, jo es domāju, ka ir svarīgi apmainīties ar dalību valstu un Eiropas pieredzi. Dalībvalstīm ir bijusi loma Eiropas lēmumu pieņemšanā jau no Eiropas veidošanas sākuma, un tagad pēdējā gadā ar Lisabonas līgumu mums eh, dalībvalstu parlamentī kolektīvi piedalās eh, lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī. Un ir skaidrs, ka Eiropa nevar darboties pret eh, tās eh, dalībniekiem, jo, ja kāds mēģinātu to darīt, tad sabiedriskā doma vērstos pret viņu un tad viņš zaudētu jebkādu atbalstu jā, ir vājās vietas procedūrās, procedūras ir garas un sarežģītas un dažreiz arī varētu būt traucējoši eh, apstākļi. Manā valstī ir septiņi dažādi parlamenti, eh, un tomēr šai procedūrai ir tāda priekšrocība, ka visi politisko lēmumu pieņēmēji ir informēti un tas nozīmē, ka diskusija ir, tiek veicināta diskusija ar sabiedrību pirms lēmuma pieņemšanas. Tātad eh, dalībvalstu un Eiropas administrācijas savstarpējā uh, saistība ir jāveicina, lai darbs ražīgs un efektīvs. Un uh, kā uh, Šādi Lorkungs teica, mums eh, nevajadzētu baidīties salīdzināt eh, dažādas prakses, tieši otrādi mums eh, ir jāsalīdzina tās rūpīgāk. Pēc pēdējām Eiropas vēlēšanām, kur piedalījās 43%, tika uzdoti daudzi jautājumi par to, ka aug iedzīvotāju starpā intereses trūkums. Jūs zināt, kāpēc šīs intereses trūkums veidojas, bet es gribētu teikt, ka ekonomiskā situācija ar vien vairāk uztrauc iedzīvotājus un neviens neaizmirsīs demonstrācijas Grieķijā. Viens no pirmajām sekām ir tādas, ka cilvēku atbalsts Eiropas projektam un Eiropas idejām novājinās. Eiropas līmenī e, cilvēku pārliecība par savu ekonomisko situāciju ir vājāk nekā 2009. gada rudenī. Uh, Eirobarometra dati septembrī rāda, ka septembrī 28% uzskata situāciju par ļoti sliktu un 50% uzskata par sliktu. Bezdarbība ir eh, vislielākā problēma eh, valsts līmenī un, piemēram, Francijā diskusijas par pensijām un studentu demonstrācijas eh, rāda, ka šī paudze ir satraukusies par savu nākotni. Tiekoties ar iedzīvotājiem, mēs eh, dzirdam, ka viņi izsaka eh, bāžas par to, ka viņi nevarēs dot nākotni eh, bērniem, ka nākotnē ir gaidāms bezdarbs un kā lielie daudznacionālie uzņēmumi vienkārši nerēķināsies ar cilvēkiem, jo šos uzņēmumus vairāk interesēs dividendes nekā eh, ekonomikas eh, attīstība. Tāpat ir arī bažas par to, ka cilvēki ir krituši par eh, jauno finansu guru upuriem. Uh, strādniekiem tiek ieteikts atteikties eh, tirgus eh, prasību dēļ. Šī krīze līdz gada beigām radīja 11% bezdarbu Eiropā, un mums ir jāpārliecina iedzīvotāji, gan mājasaimniecus, gan studenti, gan arī eh, fabriku strādnieku un eh, medmāsas eh, slimnīcās. Mums ir vajadzīga reforma, lai izbeigtu ekonomisko un finansu krīzi, un Beļģijas parlaments izskatīs uzraudzības mehānismus, ko ir pieņēmis Eiroparlaments, un mēs pabeigsim uh, ratifikāciju. Es eh, piekrītu eh, referentei eh, no krīzes komitejas, kad viņa atzīmē, ka ir tātad Berēkundzei, ka ir jānodrošina Eiropiešu atbalsts Eiropas projektam, jo tikai tā varēs nodrošināt uh, lai cilvēkiem būtu darbs un viņi uzticētos Eiropas projektam un lai viņiem nebūtu jādzīvo nabadzībā. Jūs e, jautāsiet, kādam, kāds pieaugums ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs tāds pieaugums, kas nodrošina e, darba visiem, gan jauniešiem, gan arī pieredzējušiem cilvēkiem. Par kādām darba vietām tad mēs domājam par tādām, kas uh, ļauj cilvēkiem saglabāt uh, cilvēku cieņu. Mēs varētu noteikt mērķi nodarbinātības procentam, kam būtu jābūt Eiropas mēroga mērķim. Dalība valstis varētu iesniegt savus uh, programmas ar valstu mērķiem atkarībā no savas ekonomikas investīcijas un izglītība ir svarīgas, lai būtu vairāk labi apmaksātu darba vietu, varētu izstrādāt programmu nākotnē, kas sagatavotu strādājušos darbiem, kas pastāvēs nākotnē, piemēram, zaļai, zaļo tehnoloģiju un atjaunojumās, atjaunojumā energoresursu sektorā. Arī būtu jāpiedāvā lielākas iespējas jauniešiem, arī iespējas mācīties eh, ārzemēs. Par ekonomikas uzraudzību gandrīz 85% eiropiešu domā, ka Eiropas Savienības uzraudzība pār lielo daudznacionālo grupu darbībām būtu labs veids, kā pārvarēt krīzi, bet Eiropieši ir ļoti pesimistiski un pesimisms pieaug ar vecumu. 57% vecumā virs 55 gadiem baidās, ka sliktākais vēl ir priekšā. 51% no vadības un 50% algoto uh, strādnieku uzskata, ka sliktākais vēl būs, bet 64% bezdarbnieku un 72% to, kas ir mājās domā, ka sliktākais vēl ir priekšā. Daudz, kas ir padarīts šeit Eiropas parlamentā, bet mums ir jāiet eh, tālāk, mums ir jādomā par godīgu eh, ienākumu sadāli. Eh, komisija nav ņēmusi vērā šo jautājumu, lai gan tas ir skaidri saistīts ar tirdzniecības bilancēm un to trūkumiem Eiropas Savienībā un arī to ietekmi uz eh, valstu parādu. Ir fiskālajā politikā un makroekonomiskajā politikā jādomā par eh, lielāku uh, uh, ienākumu sadali, un nodokļu politikā tas varētu būt šokējoši, bet ir jābūt kopīgai uh, nodokļu vērtēšanas bāzai, lai nebūtu nekontrolētas nodokļu konkurences starp dalību valstīm. Tālāk mēs apskatīsim arī kopējā tirgus eh, izaicinājums. Beļģijā vienmēr ir augstā pakalpojumu kvalitāte, un mēs esam satraukti, ka krīzes pārvēršanas programmā nav nekas teikts par šo jautājumu. Runājot par pakalpojumu direktīvu, būtu arī vērts apskatīt eh, sociālās eh, sabiedriskos pakalpojumus, bet eh, par to nekas, par to netika domāts. Komisija domā tikai par liberalizāciju un šie pasākumi kļūst arvien nepopulārāki un pakalpojumi ir eh, dārgāki un mazāk efektīvi. Pat ASV liberalizācijā nav aizgājuši tik tālu kā Eiropa. Pēc konsultācijām Eiropas parlaments izskatīs 50 eh, eh, pasākumus, ko ieteica komisārs Barņē. Es domāju, ka mums ir jāapskata visi iekšējā tirgus eh, komponenti, un mēs nevaram nodrošināt attīstību, ja mēs neapskatām sociālo jautājumu. Un, eh, ja mēs šo jautājumu neapskatīsim, tad cilvēkiem būs mazāks vēlēšanās atbalstīt eh, Eiropu. Ir jāatrod pareizais līdzsvars starp tirgu un uh, valsts uh, iejaukšanos, un ja tas nenotiks, tad uh, nākotnē uh, vienotais tirgs būs apdraudēts. Mēs Lisabonas līgumā atklājam jaunas sadarbības iespējas un jaunas darba metodes. Beļģijas prezidentūra ir mēģinājusi um, dot, ieguldīt savu pieredzi šajā darbā krīzes laikā iedzīvotāji grib atbildes uz uh, savām bažām un tikai uh, strādājot kopā mūsu parlamentu var atgriezt cerību Eiropai. Paldies! Paldies par jūsu runu! Dargie kolēģi, Beļģijas parlamenta pārstāvju palātas uh, prezidentkungs, ļaujiet man vēlreiz pasvītrot ka mēs kopīgi uh, nesam atbildību par Eiropas likumdošanu. Tā tas ir uz Lisabonas līguma pamata. Likumdošana ir Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu kopīga atbildība. Jums ir iespēja diskutēt. Uh, es likumdošanu tagad, e, Lisabonas līguma stājoties spēkā, jau likumdošanas tapšanas fāzē, un mēs rēķinamies ar jūsu atbalstu šajā procesā. Tātad es domāju, ka mums ir lieliska iespēja arī apmainīties ar pieredzi. Priecājos, ka šeit ar mums šodien kopā ir arī vairāki mani kolēģi no Eiropas parlamenta. Tas mums dos iespēju šīs problēmas savstarpēji pārspriest. Rīt būs arī Īvle Termkungs, Beļģijas premjers uh, mums klāt, kas pārstāv Beļ... Eh, Eiropas Sanības prezidentūru, kā arī Žoze Manuel Barozu kungs, Eiropas komisijas eh, prezidents. Viņi piedalīsies mūsu rīt, rīta debatēs, kā arī Beļģijas senāta prezidents Dani Peters. Atļaujiet piebilst, ka mums ir trīs darba grupas. Pēc debates šeit plenērā notiks darba grupas sanāksmes. Tagad došu vārdu Jean-Pierre Žujekungam, kurš ir pārstāvis no Finanšu tirgus uzraudzības komitejas, šīs komitejas prezidents, e, kā arī iepriekšējais valsts sekretārs Eiropas saimnības jautājumos lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs, paldies par e, jūsu vārdiem, par jūsu prezentāciju. Eiropas parlamenta prezidenta kungs, e, mīļais Ježī Buzek, godātais Bēģijas pārstāvju palātes prezidenta kungs, Flaukungs, Pēters kungs, senāt, Bēģijas prezidents, Bēģijas senāt prezidents, godātie Nacionāla parlamenta deputāti, godātie Eiropas draugi. Es priecājos eh, šodien jūs šeit satikt. Eiropas parlamenta prezidents jau pieminēja globalizācijas procesu, to darīja arī Beļģijas pārstāvju palātas e, prezidents, un mēs to piedzīvojam 20. gadsimta beigās, kas mums radīja e, sajūtu, ka varas un e, centrs pārbīdās un Eiropai nelabvēlīgā virzienā Mēs neesam zaudējuši spēku, bet citas valsts ir ieguvušas valsti, un citas atkal ir zaudējušas to. Piemēram, ASV, bet Ķīna, Indija, Krievija, tādas valsts eh, kļūst spēcīgākas. Un šie procesi ir noduši pie tā, ka eh, līdz 2020. gadam mums būs pavisam citi ekonomisko spēku samēri. Un arī Eiropai līdz ar to ir jāpārdomā savas attiecības ar saviem globāliem partneriem. Mums ir vajadzīga kopīga eiropeiska pieeja. Tas ir svarīgi. Mēs nevaram katrs eh, rūpēties tikai par savu sētu. Jāpārvar arī protekcionismu tendences. Kopienas metoda kooperatīva rīcība Eiropas līmenī. Tas mums viss ir vajadzīgs, bet daži uzskata, ka šis tūrs esot pārāk sarežģītas, sadarbība tā nevarot funkcionēt, un divi runātāji arī ir sacījuši jau, ka iepriekšēji runātāji, ka tieši ārpus Eiropas mēs vairāk jūtam nepieciešamību pēc Eiropas sadarbības, varbūt pat netik daudz kā eh, netik daudz Eiropas iekšienē. Eiropas iekšienē pilsoņi dodas uz barikādēm, daudzi ārpus Eiropas vēlas Eiropu kā partneri, tie vēlas kopīgi Eiropas nām redzēt, bet daudziem Eiropas politiķiem savukārt ir vērojams populistisks tendences finanšu krīze, kopīgās valūtas eiro krīze, institucionālā ietvara reformas, tomēr mums ir ļāvuši šīs krīzes pārvarēt, un kas ir nākamie izaicinājumi? Eiropas projekts šodien ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš, un esmu pārliecināts, ka mums uh, par savu krīzes pārvarēšanas bilanci nav ko kaunēties. Mums ir jāpārliecina vispirms pašiem sevi, tad mēs varēsim arī labāk pārliecināt citus. Mums jāizmanto visas iespējas, lai Eiropas līmenī sadarbotos Eiropas centrālajai bankai pēc Lehman, Lehman Brothers bankas sabrukuma reaģēja ļoti efektīvi. Pirms krīzes šāda izlēmība likās pat neiedomājama. Eiropas centrālā banka ir arī parādījusi savu gatavību sadarboties ciešāk ar citām lielām centrālām balst, bankām, piemēram, ar ASV, valsts nacionālu banku. <clears throat> Un tā kopīgi izdevās Lehman Brothers kraha radīto krīzi pārvarēt. Sadarbība mums visiem ir vajadzīga. Attiecībā uz reālu ekonomiku mēs esam nosprauši konkrēts mērķis 1,5% Eiropas iekšzemes koprodukta pieaugums, tas ir sasniegts, un arī Eiropas eh, koptirgus integritāte. Eiropas investīcija banka ir daudz investējusi 3 miljārdi eiras 2009. gadā automobīlu ražošanas nozarei, kā arī e, vidšķiras stiprināšanai. Eiropas Savienība arī parādīja solidaritāti savām vājākajām dalībvalstīm, un tas bija ļoti svarīgi. tika sniegta palīdzība valstu budžetiem kopā ar citām institūcijām, kā piemēram Statusko valūtas fondu, kas rēģēja solidāri, lai šīs krīzskatās valstis atbalstītu. Eiropai izdevās no jauna atdzīvināt dažādas struktūras, G20 arī rīkojās izlīmīgi pret nodokļu uh, eh, oāzes oāzēm, lai stiprinātu finanšu e, tirgu uzraudzību visā pasaulē. Bija G20 sanāksmes Vašingtonā, Londonā, pēc tam Solā, kur tika veikts svarīgas sarunas un vienošanās panāktas. Tas viss bija vērsts uz to, ka ir jāpanāk arī lēlāks starpu spēku līdzsvars turpmāk. Eiropa ir sapratusi, ka tā ir būtiska atbildība, ņemot vērā šo globālo kapitālismu, mums bija kopīgi jāorganizējās, lai runātu vienā balsī ar saviem globāliem partneriem, un parlamentu prezidenta kungs to jau arī skaidri pateica. Eiropai izdevās radīt jaunu finanšu uzraudzības struktūru. Krīze skaidri parādīja šādas uzraudzības nepieciešamību, vēršoties pret sistēmiskiem riskiem. Tagad mums ir struktūra, kas ir nepieciešama dialogam ar G20 partneriem. Šī jaunā finanšu tīkls uzraudzība ļaus mums šo uzraudzību veikt efektīvāk nekā līdz šim. Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem būtu visiem jādod savs pienesums šajā darbā, un es uzskatu, ka arī mums izdevās pārvarēt šķērsli, proti ekonomiskās integrācijas trūkumu, finanšu uh, tirgu uzraudzības un regulēšanas trūkumu, tirgus uzraudzības trūkumu. Tas tur izdevies pārvarēt uh, vismaz daļai, un par to arī jau runāja parlamenta prezidents Kungs. Es tagad nerunāšu detalizēt par komisijas darbu kārtību, par G20 darbu kārtību. Uh, reitinga aģentūrām, atvasinātiem finanšu instrumentiem, uzraudzības noteikumiem, kuri tagad ir jāīsteno iespēju robežās. Es domāju, eh, tas viss dod mums pārā pamatcerībai, kas jau ir izdarīts, un Eiropai ir izdevies tomēr izlemīgi rīkoties, neskatoties uz šaubām un bažām. G20 varbūt es atvainojos, mūsu 27 valstu bloks varbūt dažreiz tiek uzskatīts, ka tas reaģē lēni, bet e, tā reakcija ir tomēr bijusi manām, un tirgi to ir pamanījuši. Tagad eiro, eiro ir stiprināta, mums ir stiprināta uzticība valstīs, e, kuras, kurām bija īpašas grūtības, tās tagad e, ir šo grūtību pārvēršanas procesā, ja arī nav vēl tās pilnībā pārvarējušas. Mums ir jāsaglabā tautsamniecības pārvaldības spēja, uh, jāatzīst, ka patiesībā Eiropas centrālajai bankai bija maz instrumentu gandrīz bankrotējušos valsts atbalstīt. 2010. gada 9. tā māja lēmums radīt jaunu e, finanšu uzraudzības struktūru tika izmantot no Van Rompoja kunga puses, lai radītu ilg, ilgstošu krīžu uzraudzības mehānismu, ne tikai tādu tagad ugunsdzēsības pasākumam pagaidu režīmā līdz 2013. gadam. Tāds bija 9. māja lēmums. Arī Eiropadomes lēmumi liecina par šo nepieciešamību rīkoties ātri un izlēmīgi. Tomēr mēs e, nedrīkstam izslēgt arī iespējamību, ka var sekot jaunas atricinājumi, mūsu vājākās, mūsu blokvājākās valsts vēl nav e, sevišķi stabilas. Tāpēc ir mums kopīgi soldāri jāstiprina Eiropa un ir jāraugās arī uz tādiem jautājumiem, kā piemēram atbalstīt eh, vājākus uzņēmumus, ja bankrota vilnis pieaugtu. Kā mēs varam izvairīties no šādām apdraudošām situācijām un scenārijiem nākotnē? Visi šie jautājumi nav sevišķi viegli risināmi, bet Eiropas parlamentam ir rokās koplēmuma procedūra, instruments, un tas ir labi. Eiropas parlamenta loma būs ļoti svarīga šajā diskusijā arī turpmāk. Es domāju, ka skaidrs arī tas, ka mums neuzdosies atjaunot uzticību uh, Eh, savām pārvaldības struktūrām, jā, <clears throat> finanšu tirgus uzraudzība nebūs efektīva ilgtermiņā un radīt institūcijas tur, kur ir tikai struktūras līdz šim. Mums nav jābaidās. 27 dalībvalsts mēs pārstāvam, kurām bija jāvienojās un mēs esam vienojušies. Neviens cits eh, valstu bloks visā pasaulē nav parādījis tādu reakcijas spēju reģionālā līmenī. Nu, labi, varbūt jājautā, vai mēs tagad varam atpūsties uz lauriem. Protams, ka nē. Žaks Delors ir sacījis tā, ka Eiropa ir kā velospēdists, ja tas pārstāja mīties, viņš nokrīt no riteņa, un tāpēc mums ir jāraugās, ja mēs uz priekšu ir jā, kustas uz priekšu ir jāvirs uz priekšu, un dažkārt varbūt arī ir jānomaina brems, jānomaina piedziņas sistēmas, par to jau arī runāja iepriekšējais runātājs. Kāda ir tagad mūsu izaicinājuma? Flaukungs un Būzek kungs jau arī runāja par dažādiem aspektiem, kurus es neatkārtošu. Tātad, vispirms var jautāt, vai mēs esam pietiekoši labi organizēti attiecībā uz nodarbinātību, tirgiem, gatavošanos nākotnē. Ekonomiskā un finanšu krīze ir parādījusi, kā pirmās reakcijas uz ekonomisko palielināšanos vispirms notika nacionāla līmenī, pēc tam eh, mēs centāmies Eiropas līmenī koordinēt rīcību. Eh, kā mēs varam risināt valsts defic, budžeta deficīta jautājumus, kā mēs varam to darīt solidāri, ekonomiskās monetārās savienības apstākļos? ekonomikas pārvaldība, tautsemniecības pārvaldība joprojām mēs pie tā strādājam. Arī komisijas vadītāja Bereses kundze ir norādījusi uz problēmām, ka līdz šim vēl mums trūkst konkrētības attiecībā uz risinājumiem. Un tad es vēl jautāšu, kā Eiropa savu sociālo atbildību pildu krīzes laikā. Tas ir īpaši svarīgs jautājums. Kā arī turpmāk nodrošināt sociālo, nodrošināt sociālo aizsardzību, kā rūpēties par darba tirgu un pensiju finansēšanu. Visām. Um, dalībvalstīm šeit ir sava atbildības daļa. Globalizācija ir parādījusi mūsu vienots rīcības nepieciešamību vēl skaidrāk. Un mums ir arī jāsaist savu pilsoņu savā darbībā aktīvāk nekā līdz šim. Tādas iespējas mums dod eh, jaunais līgums, un tās ir arī jāīsteno. Otrakārt, eh, par finansējumu es to saku tagad Eiropas parlamentam, bet arī Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas ir šeit klāt. Nacionālajie budžeti sašaurinās, var, protams, kritizēt, ka um, kaut kas nav noticis tā, kā vajadzēja, bet, ja paraugamies, kādas ir iespējas Eiropas līmenī rēģēt, kā mēs varam pārliecināt lielās eh, dalībvalsts, kas visvairāk iemaksājies budžetā, iemaksā to darīt arī turpmāk. Tie visi ir jautājumi, kas mums jāatbild, runājot par šo problēmu komplekss kopumā. Skaidrs tomēr ir tas, ka mums jāpārvar plaisa starp integrācijas līmeni, kas ir Eiropas līmenī no vienas puses un līdzekļiem, kurus mēs atvē, atvēlam konkrētām rīcībām, kas ir vajadzīgas Eiropas līmenī. Šeit pastāv problēmas. Tad ir trešais izaicinājums - ēs e attiecības ar šīm jaunām lielvarām. Es domāju, mums nebūtu jāizbrīnās, ja G2 vai G4 sākt veidoties. Tas, piemēram, notiek jau tādas tendences ir vērojams starp ASV un Ķīnu monetāros jautājumos tirdzniecības jomā arī bilaterāla centiena pastiprināšanās vērojama mazāk daudzpusīgi centieni. Doha ir tikus paralizēta. Tagad eh, kopīgā pieeja ir kļūsi nepopulārāk, ņemot vērā bezdarba problēmas daudzās valstīs, katrs domājis pirms par sevi. Uh, kohēzija ir tikus apdraudēta. Cilvēki vēlas vispirms risināt uh, pašmāja ekonomiskās problēmas, uh, eksportu veicināt un tam līdzīgi, bet tad uh, arī redzams tomēr protekcionismu tendences un pat Eiropā finanšu enerģētikas jomā, citās jomās. Galgalā mēs vērojam izaicinājumu, ka mums ir savās tautsēmniecībās jāatjauno izaugsmi, jārada darbvietas, e, kā e, nodrošināt to, lai tirgus kalpot reālai tautsaimniecībai, reālai ekonomikai. Tirgu nestabilitāte ir mums visiem sagādājis liels problēmas Un cilvēki neusticas vairs tirgumu, viņi drīzāk eh, pērk eh, valsts obligācijas, tie ir līdzekļi, kas pietrūkst eh, pētniecībai, attīstībai, jauninājumiem, mūsu rūpniecībai gal galā. Lai uzticību šiem tirmīgiem atjaunot, mums ir jāpārskata Eiropas finanšu instrumentu direktīva. Mums pastāv tāda likviditātes fragmentācija, caurspīdīguma trūkums attiecībā uz transakcijām un ir jāpanāk lielāks caurspīdīgums attiecībā uz uh, informācija, kas ir pieejama par līgumiem, vērtspapīru un obligāciju pirkšanas pārdošanas līgumiem, un tad arī attiecībā uz jau notikušiem darbiem ir vajadzīga lielāka caurskatāmība. Nu, šodien Eiropas tirgu te, te, te, monetārais un finanšu tirgus ir, nav pietiekoši stabils un eh, ir tehnikas, kā mobilizēt eh, augst līmeņa investīcijas, kapitāla investīcijas, tām varbūt eh, vēl nav automātiski vēlamais sociālais efekts. Eiropas parlamentam ir jābūt ambiciozam šajās jomās. Ja mēs esam ambiciozi, mēs parādīsim ambiciozitāti attiecībā uz tirgus pārvaldību, līdzīgi kā arī ASV to ir izdarījusi, tad mēs varēsim būt ietekmīgi G20 kontekstā, kas šos jautājumus turpinās risināt. Eiropai jāspēlē vadošu lomu, bet lai to varētu darīt, mums ir tātad jāpārskata finanšu instrumentu tirgu direktīvu. Un neaizmirsīsim arī jaunu tirgu organizāciju. Mums būs jāreķinās ar globalizētāku enerģijas un pārtiks produktu tirgu nākotnē. Un šeit ir arī nepieciešama uzraudzība, jo tur notiek spekulācijas. Francija uzņemoties G20 eh, prezidentūru, eh, pievērsīs šim jautājumam, jo līdz šim tas ir noticis nepietiekoši. Eiropai arī dzēn ir savu uzdevumu šajā kontekstā. ja mēs vēlamies atjaunot izaugsmi, tad tas nav iespējams bez koptirgus, iekšējā tirgus jauna impulsa, un komisārs Barņēkungs ir devis svarīgs priekšlikums šajā sakarā. Uh, Ar prieku var apzīmēt, ka vairākas rekomendācijas jau ir tikuši ņemtas vērā. Piemēram, ir noticis darbs ar intelektuālo īpašumu, patentiem. Šodien izaugsme ir gan rokām taustām, gan netaustām, un varbūt pat vairāk netaustām nekā senāk Es domāju, ka mums noteikti ir jāizmanto um, rūpnieciski attīstīto uh, valstu konkurētspējas priekšrocības, un Eiropā ir jāizstrādā jauni instrumenti, ja tādi uh, neeksistē. Uh, šajā paktā tiek kopumā piedāvāt 15 instrumenti. Viens no tiem paredz vieglāku mazo vidējo uzņēmumu ienākšanu tirgu, jo tādējādi tiktu radītas jaunas darba vietas un Tas ļautu arī efektīvāk eh, reaģēt uz tirgus attīstību. Tas ir tas pats, ko eh, ierosināja eh, Lagāra kungs un Šabun kundze. Tāpat ir pieņemts vairākas direktīvas, kas veicinātu sistēmas caurskatāmību. Tas tikai vēlreiz pierāda to, ka mums ir jāņem vērā mazie un vidējie uzņēmumi, mēs nedrīkstam ar tiem nerēķināties un mums ir jāraugās, lai atbilstoši regulējums būtu piemērots šiem uzņēmumiem. Kas attiecās uz eiro valūtas eh, vērtību, tās svārstās, bet tas ir tādēļ, ka šo valūtu neatbalsta eh, valsts un. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt arī par Eiropu, par Eiropas strateģiskajām interesēm un mm, par tās interešu aizsardzību. Uh, Jāsaka, ka ir daudz jomu, kurās arī mūsu partneri sagaida no mums lielāku noteiktību un konsekvenci. Tomēr nevajadzētu aizmirst, kā mūs vērtēs pēc spējas pašiem organizēties un integrēties. Mums ir jāspēj pielāgoties jaunajai uh, kārtībai pasaules ekonomikā un stratēģijā. Eiropai ir jāiet uz priekšu, nevis jāraugās atpakaļ, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim šajā konkurencē. Mēs, protams, nevēlamies sakāvi un mēs nevēlamies atkāpties, un es domāju, ka mums visiem kopā izdosies atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies, Žvēkungs, par šo ļoti e, detalizēto un padziļināto pārskatu, ko sniedzāt par šo esošo situāciju. Tālāk e, došu iespēju runātājiem izteikties. Jūs e, saņēmāt formas, kuras varējāt aizpildīt, lai piedalītos debatēs. Uh, un mēs dosim vārdu chronoloģiskā secībā, attiecīgi tā, kā jūs pierakstījāties. Un es šo diskusiju vadīšu kopā ar Miguelu Martīnes kungu, kurš ir pieredzējis šo debašu vadīšanā. Eh, tālāk par runas laiku. Jūs redzat eh, uz ekrāniem laika atskaiti, Jums tiek dotas trīs minūtes jūsu uzrunai. Jūs varat izmantot arī savas zilās kartiņas. Tas ir, ka pēc e, runātāju uzstāšanās ik viens e, deputāts asamblējā var pacelt zilo kartiņu. Tas nozīmē, ka jūs varat uzdot pusminūtes jautājumu cilvēkam, kurš nu pat ir izteicies. Attiecīgi runātājiem būs pusminūte, lai atbildētu uz jūsu uzdoto jautājumu. Nu jā, tas ir eh, nedaudz sarežģīti varbūt no pirmāts uzmetiena, bet eh, praksē tas strādā labi. Kurš ir pacēl zilo kartiņu tagad? Jo tas tā tad attiektos arī uz līdz priekšsēdētājiem. Neredzu kā, nevienu zilo kartiņu. Un tagad došu vārdu Vidbratu kungām no Polijas senāta. Jums ir tas gods un prieks atklāt debatas. Paldies, priekšsēdētāji, godātās, godā tie kungi un cienījumās dāmas. Mūsu šīsdienas debates uh, kad runājām par globālās finanšu ekonomikas krīzes seku likvidēšanu, ļoti sasaucas ar uh, darbu, kas kopumā tiek realizēts Eiropas Savienības institūcijās. Un uh, es piekrītu prezidentam Buzek kungam, ka mums ir nepieciešami konkrēti pasākumi, konkrēta rīcība. Polija atbalsta šādu rīcību, tomēr Eiropas Savienības līmenī un dalību valstu līmenī ir nepieciešams koordinēt jebkurš atbalsts. Mūs gan noteikti ierobežo mūsu rīcībā esošais laiks, tādēļ es saprotu, ka daudz jautājums neizdosies padziļināti apspriest šeit un darba grupās, bet es domāju, tas ir ļoti mm, labs brīdis, kad paraudzīties, kurp iet tālāk ekonomikas, eh, sociālā un finanšu krīze Eiropas Savienībā eh, liekas būs pārvarēta, bet daudz cilvēki Grieķijā, Spānijā un citviet uzskata, ka sliktākais vēl tikai priekšā. Tie, kas ir eh, konstatējuši pirmās ekonomikas atvesļošanās pazīmes, saprot, ka šis atvesļošanās process ir ļoti trausls, un mums ir jādomā par jaunu veidu, kā pārvaldīt Eiropas Savienības finanses un jāņem vērā dalību valstu un arī Eiropas Savienības budžeta ierobežotie resursi. Es esmu pārliecināts, ka uh, publisko finanšu um, sistēmu pārkārtošana nebūs vienīgais uh, instruments, ar kuru palīdzību varētu cīnīties pret šo krīzi. kas attiecās uz ambiciozajiem mērķiem par ekonomikas izaugsmi un darba uh, vietu radīšanu. Es domāju, ka šeit mums ir jādomā arī par globālo konferenci, uh, konkurenci, par mūsu konkrētu spēju ar Ķīnu, ar ASV. Un es domāju, ka jaunais budžets jaunajam laika uh, periodam no 2016. līdz 2020. gadam nebūs uh, um, viegli pieņemams un realizējams. Mans jautājums, kā jums šķiet, kā mēs varētu sasniegt iecerētos vidējā termiņu mērķus, kas noteikti Eiropas 2020 stratēģijā uh, kas uh, pārēdz vismaz 2% IKP novirzīšanu zinātniskai pētniecībai, ja lielākā daļa dalību valstu ierosina uh, pazemināt šo īpatsvaru. Paldies! Paldies, ka ievērojāt jums atvēlēto runas laiku. Neredzu nevienu zilo kartiņu. Tagad došu vārdu Dviljo kungām no Itālijas parlamenta. Labdien visiem! Dāmas un kungi, es uzskatu, ka ekonomikas krīze ir vēlreiz parādījusi to, ka Eiropā ir nepieciešama dziļāka integrācija, jo pēdējos gados mēs eh, gandrīz tikai un vienīgi bijām aizrāvušies ar konstitucionālo procesu, bet ekonomikas krīze mums lika izveidot priekšnosacījumus, lai panāktu politisko vienošanos. Un mēs zinām, ko ir teicis Žāns Monē. Viņš teica, ka tikai un vienīgi ekonomikas integrācija, kas veicina solidaritāti starp tautām un valstīm, spēj rādīt Eiropas integrācijas reālos iegūmus un augļus. Stratēģija 2020, ekonomikas pārvaldība un likumdošana par vienoto tirgu var palīdzēt sasniegt šo tirgu. Bet tas ir tikai tad, ja Eiropas Savienības institūcijas būs pietiekami drosmīgas rīkoties pietiekami ambiciozi. Vispirms šiem instrumentiem būtu jāfokusējas uz ekonomikas izaugsmas nodrošināšanu un jaunu darbvietu radīšanu, nevis tikai stabilitātes nodrošināšanu. Mums vajadzētu koordinēt ne tikai dalību valstu budžetus, bet vajadzētu raudzīties arī uz šo budžetu kvalitāti, lai pietiekam daudz resursu tiktu novirzīt uz zināšanām balstīts ekonomikas un infrastruktūras veidošanai. Es piekrītu tam, ka mums vajadzētu censties ierobežot uh, postošu konkurenci uh, starp dažādām nodokļu sistēmām. Mums vajadzētu tiekties uz minimālo normu līmeni, lai izvairītos no negodīgas konkurences starp dalību valstīm. Un otrkārt, es domāju, kas pēc manām domām iztrūkst stratēģijā 2020, ir ārējā dimensija mērķi, kas noformulēti stratēģijā 2020, ir bez globālo tendenču analīzes. Tā it kā Eiropas Savienība funkcionētu pilnīgi izolēta un neatkarīgi no pārējās pasaules. Un ir patiešām dīvaini, ka nav nekādu priekšlikumu izveidot vienotu Eiropas Savienības pārstāvniecību starptautiskās finanšu organizācijās, kā piemēram eh, Starptautiskais valūtas fonds. Un ir pārsteidzoši, ka eh, Eiropas Savienības funkcionālais atjaunēšanas līgums to pieļauj. Gribētu atgādināt arī to, ka Eiropas budžets tika reformēts. Es piekrītu, ka Eiropas eh, Savienības eh, rīcība politikas nebūs pietiekami efektīvas, ja tām netiks atvēlēts pietiekams budžets. Mēs nevaram budžetu vienkārši samazināt, nedomājot par sekām. Šī samazināšana ir jāveic ļoti izsvērti un analītiski, un Eiropai ir jābūt spējīgai konkrēt starptautiskajā līmenī. Paldies mūsu kolēģim! Es neredzu nevienu zilo kartiņu. Došu vārdu nākamajai runātājai. runātājai. Nē, es atvainojos, ir zilā kartiņa zālē. Es esmu Čehijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs. Un es gribētu uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem. Kā jums šķiet, kas ir slikts eh, tajā, ka ir dažādas nodokļu sistēmas? Tas ir visiem labi zināms fakts, ka zemākas nodokļu likmes eh, noved pie augstākiem nodokļu ieņēmumiem, un kas tad tur slikts? Paldies! Vārds Dulijo kungam atbildēja. Paldies par šo jautājumu. Es šeit biju domājis par konkurence starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un vajadzētu noteikt vienoto minimālo nodokļu līmeni, lai nebūtu valstis, kuras izmanto um, negodīgi šo konkurences priekšrocību, tas ir labvēlīgāk nodokļu režīmu. Un ja eh, mēs saskaņosim nodokļu likmes, tad, eh, protams, eh, būs un turpināsies konferences starp dalībvalstīm, bet es uzskatu, ka šāda koordinācija ir nepieciešama. Tā es interpretēju jau iepriekš teikto par to, ka mums vajadzētu domāt par minimālo nodokļu līmeni, lai, kā es teicu, izvairītos no nevēlamas konkurences. Paldies! Kā jūs tātad redzat, tagad došu vārdu Vahalovas kundzei no Čehijas parlamenta. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Mēs dzīvojam laikā, kad um, globālo ekonomiku ir skārusi krīze, kā rezultātā mēs redzam, ka bankas bankrotē, bankrotē privātu personas, uzņēmumi. Jautājums ir, kā to efektīvi kontrolēt, un neviena dalībvalsts to nevar izdarīt viena. Šī krīze ir devusi mums vienu svarīgu mācību. Tas ir, ilgtspējīgu izaugsmu nevar balstīt uz īstermiņa risinājumiem un tikai ekonomiskiem mērķiem. Pēļņas maksimizēšana ilgtermiņā noved pie ierobežotām izaugsmas iespējām. Ekonomikas izaugsmai Eiropas Savienībā ir jākoncentrējas uz to, lai sasniegtu ilgtspējīgu izaugsmi, un tā nav nejaušība, ka ilgtermiņa izaugsme ir kļuvusi par pamatelementu Eiropas Savienības jaunajai stratēģijai. Es domāju, ka šādu filozofiju vajadzētu realizēt arī uzņēmumiem. Uh, Nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas ekonomikai ir jādomā par vidas aizsardzību, sociālo mērķu nodrošināšanu un peļņas konsolidāciju. Tās dalībvalstis, kuras to ir darījušas, ir izrādījušās veiksmīgākas ilgtermiņā atšķirībā no tām, kas ir paļaujušās tikai un vienīgi uz ierobežotu tirgu. Ilgtermiņa attīstības ideja balstās uz atsevišķu valstu spēju izstrādāt un attīstīt uh, savas inovatīvās uh, rūpniecības nozares. Un šeit noteikti ir jādomā ilgtermiņā. Ja galvenais uh, dzinējs IKP izaugsmēji ir tikai pakalpojumi, tad tas ir īstermiņa risinājums, bet mums ir jāskatās uz ilgtermiņa projektiem, kas radītu eh, ilgtermiņā ilgtspējīgas darba vietas. Un nav pārsteigums, ka visvairāk no krīzes cieta eh, tās valstis, kurās Finanšu pakāpojumi veidoja lielāko daļu no tautsēmniecības, kamēr tās valsts, kuras attīstīja tehnoloģijas un rūpniecības nozars, vieglāk tiek galā ar šo krīzi. Uh, Šajā kontekstā Eiropas Savienībai vajadzētu domāt arī par sociālo vidi, mums vajadzētu koordinēt sociālās aizsardzības politiku, un tieši tā es redzu Eiropas ekonomikas pārvaldības galvenomērķi. Tādēļ piekritu piedalījies šajā sesijā, kur ir vienreizēja iespēja uh, apmainīties ar pieredzi šajos jautājumos. Paldies! Paldies! Vai ir kāda zilā kārtiņa? Lūdzu, nu, iespējas dot jautājumu. Andrzejs Govaževskis no Polijas parlamenta. Runātājs pirms manis pieminēja uzņēmumu izaugsmu un attīstību. Viņš runāja par šo uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību gan nebija pārāk entuziastiski noskaņota attiecībā uz pēļņas gūšanu, bet jāsaka, ka ikviena uzņēmuma galvenais mērķis ir gūt pēļņu. Tad kā mēs varam aicināt uzņēmumus augt ilgtspējīgā veidā, tajā pat laikā noliedzot nepārprotam vēlmu gūt pēļņu? Paldies, vārds Dvalovs, Vahalovs kundzei lai atbildētu uz jautājumu. Paldies! Es domāju, ka mēs varam uzņēmumus motivēt dažādi. Mēs, piemēram, varam radīt stimulus darba vietu radīšanai, un es domāju, ta, tas ir jādara Eiropas līmenī. Paldies! Un tagad došu vārdu Pieram Likilērkungam Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka Žāns Pjērs Žuē ļoti veiksmīgi parādīja, kā Eiropa spēja um, ļoti izlēmīgi stāties pretī krīzei. Uh, Eh, Daudzi tiecas kritizēt Eiropu, be, Eiropu, bet Eiropa četras reizes iejaucās uh, kritiskākajos uh, krīzes brīžos. Es piekrītu tam, ka šodien, protams, Eiropas Savienība ir nepieciešama vairāk nekā jau kad iepriekš. Pirms trim vai četriem gadiem cilvēki teica, ka pasauli mainās, lietas attīstās, bet tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Un ņemot vērā šīs jaunās pilnvaras, kas ir tagad piešķirtas Eiropas parlamentam un arī nacionālajiem parlamentiem eh, pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, es domāju, ka šī Eiropa un Eiropas Savienības ideja ir nepieciešama vēl jo vairāk. 28. un 29. oktobra uh, Eh, Eiropadome, apspriežot Van Rompoja kunga vadītās darba grupas ziņojumu, atbalstīja eiro un norādīja uz to, ka krīzei ir nepieciešams veidot stabilitātes fondu. Dalību valstīm bija iespēja parādīt, ka tas var un ir gatavas strādāt pie ekonomikas pārvaldības pasākumiem. Un es gribētu citēt Evjauna kungas ziņojumu, kur sagatavoja Francijas parlaments. Es uzskatu, viņš saka, ka Eiropa no krīzes ir iznākusi vēl stiprāka, un 2. decembra padomē ir jāuztur šis progress. Es uzskatu, ka mums ir jāiesaista Eiropas parlaments un dalību valstu parlamenti šī uzdevuma veikšanai, un es uzskatu, ka mums ir ko dot šajās debatēs. Tādēļ es kopā ar mūsu parlamentu ekonomikas komiteju uh, ierosināja starp parlamentāro sanāksmi, īpašo sanāksmi katru gadu maijā. Tā notiktu uzaicinot Nacionālo parlamentu finanšu komitejus un Eiropas parlamentu budžeta komiteju un tās priekšsēdētāju. Es domāju, ka šeit ir svarīgas divas lietas pēc būtības. Pirmkārt, Mums ir nepieciešams vairāk piesaistīt eh, investīcijas eh, zinātniskajā pētniecībā un visu pārējo priekšnosacījumu izveidošanai ilgtermiņa attīstībai. Tāpat arī jāraugās, lai dalībvalstu budžeti tiktu pienācīgi koordinēti un jādomā arī par Eiropas Savienības pašu resursiem. Paldies, paldies, Pjer, es neredzu nevienu zilo kartiņu. Tad es nodošu tagad uh, vadību Martīnesa kunga rokās. Viņš tālāk vadīs diskusiju. Muchas gracias, muchas gracias, Herman. <clears throat> Lielas paldies! Mums ir runātāju saraksts. Žanpio Odēdzis ir pirmais šajā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji, ministri kungi, kolēģi. Es gribētu jums visiem pateikties par šīs sanāksmes organizēšanu. Vispirms jau jāsaka, ka es negribētu ļaunprātīgi izmantot Nacionālo parlamenta locekļu labvēlību un klātbūtni. Šādas sanāksmes būtu arī ļoti liederīgas nākotnē. Ir svarīgi, ka šīs sanāksmes notiek, un ir svarīgi, ka mēs paši varam apspriest dažādas svarīgas jautājumus. Es atgriezīšos arī pie tā, ko Pjērs Lekie teica. Svarīgi ir izvairīties no tā, lai starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu notiktu nevajadzīga konkurence. Es gribu vērst jūsu uzmanību arī uz politiskajām grupām Eiropas parlamentā, kuras raksturo valstu vadītājus un te mēs varam minēt Merkels kundzi un Sarkozī kungu. Viņa aizmirsa pateikt, ka šai sanāksmē vajadzēja pārliecināt Krievijas prezidentu ierasties NATO samitā. Mūsu izaicinājums šodien ir šāds. Kā lai mēs organizējam sevi, lai organizētu Eiropas kontinentu? Mums ir nepieciešams apzināties, ka ir nepieciešams arī finanšu audits šajā Eiropas kontinentā. Kā jau kolēģi teica, mums ir simtiem tūkstošu diplomātisko ēku dažādās dalību valstīs. Kad mēs runājam par valsts izdevumiem, uh, Mēs varam daudz ko ietaupīt. Protams, ka mēs varam doties uz uh, Eiropas Savienības revīzijas palātu un citie, citām audita iestādēm, lai pārliecinātos, cik daudz mēs izdodam un ko mēs varam ietaupīt. Mums ir jāpieliek citi pūliņi, lai ietaupītu naudu. Es domāju, ka ir nepieciešama koordinācija ārpus tā, ko dara valstu un valdību vadītāji. Notiek daudzi pasākumi arī starpvaldību līmenī. Pilsoņi ir noguruši no starpvaldību pieejas. Viņi grib redzēt rezultātus. Starpvaldību pieejā mums ir arī nacionālās pieejas un likumdošanas pieejas. Ir nepieciešams arī kontrolēt likumdevējus starp dalību valstu uh, rīcību un pasākumiem Eiropas Savienības līmenī mums ir jāpanāk kopīgi mērķi. Paldies! Paldies! Udīkungs, Aštonas kundze ir manā komitejā tieši šobrīd. Protams, ka viņi nevar būt divās vietās vienlaicīgi. Patiesībā politiskās grupas negrib, lai šādas sanāksmes notiktu komiteju, es atvainojos, grupu nedēļās. Šādas sanāksmes vajadzētu organizēt komiteju nedēļās. Es, protams, ņemu vērā jūsu teikto par mūsu kolēģu ierobežoto līdzdalību šādās sanāksmēs. Un tagad es gribētu dot vārdu Petrofile kungam no Rumānijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Vispirms jau es gribētu apsveikt jūs visus par to, ka mēs esam šeit visi kopā. Mums ir jādomā kopīgi par Eiropas Savienības nākotni jo mēs dodamies šajā nākotnes virzienā. Mums ir jāparedz, kas notiks pēc krīzes. Mūsu pilsoņi uzdos mums jautājumu, un konkrēti, vai pēc krīzes būs labāki laiki. Es atceros, ka iepriekšējā sastāvkumā es biju Eiropas parlamenta sasaukumā. 2008. gadā Sarkozī kungs paziņoja, ka sākas ekonomiskā krīze Eiropā. Tas bija apmēram 15. septembrī. Tātad mans uzstāšanās laiks ir trīs minūtes. Tas ir ļoti labi. Kā jau es teicu, Barozu kungs paziņoja, ka tiks izveidota komiteja, lai veiktu ekonomisko analīzi. Šī komiteja varētu risināt dažās ar krīzi saistīts jautājumus. Man ir grūti spriest, vai komiteja ir izpildījusi savus pienākumus, bet ir labi, ka tā ir pastāvējusi. Jautājums ir tāds, ka mūsu sanāksmai nav jābūt vienai no sanāksmai. Mums ir jātiekas atkal, lai apspriest šos jautājumus. Mēs runājam par uzticību politiķiem Eiropā, neskatoties uz to, vai mēs runājam par Eiropas parlamentu vai par nacionālajiem parlamentiem. Es esmu pārliecināts par to, ka komunikācija starp mums Eiropas līmenī ir ļoti būtiska. Pilsoņi grib sa saprast, kas slēpjas aiz mūsu lēmumiem un direktīvām. Viņi grib zināt, kas slēpjas aiz visa, ko pieņem Eiropas līmenī un nacionālajā līmenī. Es zinu, ka daudzi jautājumi Eiropas parlamentā nav atrisināti. Te mēs varam runāt gan par enerģijas jautājumiem, par oglekļa dioksīda emisijām vai kohēzijas fondiem, ņemot vērā laika posmu no 2013. līdz 2020. gadam. Šie ir svarīgi jautājumi. Protams, šodien ir jauna krīzes pakete, ko Eiropas Savienība un dalība valstis grib risināt. Rumānija atbalsta visu šo paketi, ko Eiropas parlaments, komisija un padome iesniegs debatēm. Ir ļoti svarīgi, lai saziņa starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem turpinātos. uzticamības jautājums Eiropas Savienības līmenī ir ļoti svarīgs. Krīzes laikā bagātie var kļūt vēl bagātāki un nabagie vēl nabagāki. Šī ir viena no problēmām, kura jārisina politiķiem Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī. Paldies par uzmanību! Kā Eiropas parlamenta veterāns mēs eh, nolēmām, neizmantot noteiktu laiku. Un tagad es došu vārdu Pantēmu kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu iepriekš teiktajam, ka Eiropas parlaments ir maz darījis, lai nodrošinātu taisnīgus ienākumus. Mums ir jāpievēršas ekonomiskai koordinācijai, bet tas nenozīmē, ka ienākums, ienākumi tiktu sadalīti vienlīdzīgāk un taisnīgāk. Nīderlandē un citās dalībvalstīs nacionālās valdības ir gatavas glābt bankas vai lielos uzņēmumus, piemēram, auto rūpnīcas, izmantojot eh, nodokļu maksātāju naudu. Pilsoņi no tā daudz neiegūst, tāpēc es saprotu pilsoņu skepsi par Eiropas Savienību. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Vai mums steidzami nevajadzētu veikt neorebelārās politikas izvērtējumu Eiropā? pašlaik to savs par postliberālismu. Pašlaik daudzas darba vietas ir radīts tieši McDonaldā. Skepse palielināsies pilsoņu starpā, ja vien netiks pieliktas pūles, lai cīnītos pret uh, nabadzību un bezdarbu. Un otrais jautājums. Vai nacionālajiem parlamentiem nevajadzētu vienoties par lielāku ekonomisko solidaritāti Eiropā? Mēs eh, negribam pieredzēt vēl lielāku krīzi, kas būtu uzticības krīze. Tā būtu Eiropas Savienības, tas būtu Eiropas Savienības gals. Vēl daudzi cilvēki ir pieteikušies izteikties. Lūdzu, pieturieties pie triju minūšu uzstāšanās laika. Tagad es dodu vārdu Lunaček kundzei no Eiropas parlamenta. Kā Nacionālā parlamenta bijusī locekle, es ar priekšē redzu bijušos Austrijas kolēģus. Es gribētu atgriezties pie viena jautājuma un konkrēti par to, ka Eiropas parlamenta deputāti nav ieradušies uz šo sanāksmi. Mums vajadzētu pievērsties uh, tam, lai paralēlas sanāksmes, kurās ir jāpiedalās Eiropas parlamenta deputātiem, netikt organizētas paralēli šādām sanāksmēm. Uh, Runājot par kopīgām sanāksmēm starp Eiroparlamenta un Nacionālā parlamenta deputātiem, es uzskatu par ļoti nozīmīgām arī šādā krīzes situācijā. Mums ir nepieciešama stingrāka koordinācija ekonomikas politikās, bet nacionālie budžeti arī ir vairāk jākontrolē. Es domāju, ka vairums no jums piekritīs, ka ir nepieciešama arī kontrole no Eurostat puses, lai novērstu krīzes nākotnē. Bieži vien nacionālie parlamenti izrāda pretestību, kā arī nacionālās valdības. Es domāju, ka šādām sanāksmēm ir jānotiek. Nacionālo parlamentu finanšu komitejas arī varētu regulāri tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem, lai labāk izprastu jautājumus gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Jūs varētu arī veicināt izpratni par to, kas notiek Eiropas līmenī, ne tikai valstu līmenī. Eiropas parlaments ir nācis klajā ar priekšlikumiem, kā kontrolēt un vērsties pret krīzēm nākotnē. Šie priekšlikumi netika ņemti vērā. Un problēma ir tāda, un es gribētu arī dzirdēt no jums, ka tā ir, ka valdību pārstāvji saka savā valstī, ka Brisele to nebija spējīga izdarīt. Šī ir viena no problēmām. Daži parlamenta deputāti šeit Eiropā nāk klajā ar svarīgiem priekšlikumiem, piemēram, par finanšu transakciju jautājumu. Vairums balsoja par to, bet tomēr mēs neesam to visu atrisinājuši līdz galam. Es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem ir arī jāizdara attiecīgs spiediens. Nacionālajie budžeti ir jākontrolē un jāpārbauda. Ir nepieciešama arī nodokļu homo, harmonizācija valdības, valdībām un arī valstu budžetiem un Eiropas Savienības budžetiem ir nepieciešami attiecīgi budžeti. Mums ir jādomā par energoefektivitāti un jārada darba vietas, kas ir tik nepieciešamas Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Alberto Kosta kungam. Priekšsādātāji, es gribētu pacelt zilo kartīti. Pirmkārt, jau es gribētu pajautāt Lunača kundzei, vai viņa grib atbildēt uz jautājumu. Jums ir 30 sekundes, lai uzdot jautājumu, un pēc tam 30 sekundes, lai atbildētu. Lūdzu. Paldies. Burača kundze atsaucās uz izpratni, kāda ir nepieciešama dalību valstīs, lai labāk kontrolētu nacionālos budžets. Es domāju, ja būs lielāka kontrole, tad būs mazākas, iz, mazāka izpratne. Tas nozīmē, ka notiks uh, iejaukšanās mājokļu jautājumos un pensiju jautājumos. Paldies! bet mēs visi piekrītam, ka viena no problēmām un iemesliem krīzai Eiropas Savienībai ir tā, ka mums ir vienotais tirgus. Daudziem no mums ir kopīga nauda un kopīga valūta. Tomēr netiek kontrolēti nacionālie budžeti, un tas noved pie krīzes, piemēram, Grieķe, Grieķijā. Bija arī nepietiekama informācija par stāvokli un situāciju valstī. Tieši tāpēc ir nepiecie, nepieciešama iejaukšanās. Vai nu mums ir kopīga Eiropas Savienība ar kopīgu tirgu un kopīgiem standartiem, tad tas attiec arī uz šo aspektu. Paldies! Alberto Kosta kungs no Portugāles parlamenta lūdzu.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 četri pies, eh, piemēri par patreizēju Eiropas realitāti. Pirmkārt, doma, ka Eiropieši redz, ka problēmas kļūst ar, ar vien vairāk samilst un ar vien steidzamāk kļūst tās risināt. Šeit ir vajadzīga uzticēšanās Ir taču jau iespējas sankcijas noteikumi un valstīm ministru padomē būtu attiecīgi jārīkojas. Nacionālajiem parlamentiem ir arī jādod iespēja līdzdarboties šajā procesā. Lai nebūtu tā, ka tie tiktu informēti par procesiem, par lēmumiem, kas pieņemti Eiropas parlamentā pusgadu iepriekš. Eiropas likumdošanas procesam jānotiek leģitīmi, demokrātiski, atvērti, caurspīdīgi, lai nebūtu tā, ka uh, lēmumi tiek pieņemti un mēs tikai pēc tam par tiem uzzinām. Lisabons līgums dod tomēr arī nacionālajiem parlamentiem līdz noteikšanas tiesības. Šīs darba grupas procedūra nedrīkst būt uh, precedents, kā uh, likumdošanas procesam um, pieņemt lēmums uh, pirms nacionālajiem parlamentiem ir bijusi iespēja šajā procesā līdzdarboties. Tad par līguma reformu Eh, patiesībā tas ir labs vēstījums visiem eiropiešiem. Nacionālajiem parlamentiem būtu jāpiedalās šajā līguma pārsts, pārskatīšanā. Mums jādod savus ieguldījumus problēmu risināšanā. Tāda, tāds ir Lisabons līguma nolūks. Un ja mēs pārskatām līgumu, tad tam ir jānotiek, teiksim, ierobežotos ietveros un uh, neobligāti visam jātiek vieno, uh, vienkāršotam. Nākamais runās Milans Zvērs no Eiropas parlamenta. Dāmas un kungi, kolēģi, vispirms es gribētu uh, paziņot, ka es priecājos uzstāties šajā uh, sanāksmē. Uh, Eh, man ir eh, žēl, ka ir eh, maz Eiropas parlamenta deputāti klāt, bet es ceru, ka tiks panākt vienprātības starp deputātiem. Tātad, ko es gribētu teikt, politiķi un finansisti un amatpersonas jau neizvedīs mūs no uh, krīzes viņi var īslaicīgi kaut ko darīt krīzes novēršanai. Jau e, Montas ziņojumā bija minēts, ka ir e, plājas starp izglītības sistēmas rezultātiem un darba tirgus vajadzībām. Mēs uzreiz redzam, ka ir kaut kas nav kārtībā ar izglītības sistēmu, ja izglītība tiek dota tāda, kas nav pieņemta darba tirgu. Tāpat arī ziņojumā ir teikts, ka krīzes uh, laikā ir tādas profesijas, kas ir pieprasītas, bet uh, šādi speciālisti nav atrodami nekur. Tātad mums vispirms būtu vajadzīga izglītības sistēma reforma dalību valstīs, un Arī profesionālā izglītība ir vajadzīga. Un ir vajadzīgs arī tā saucamais Boloņas process, kam ir jābūt uz stabila pamata, lai ekonomika iegūtu tos profesionāļus, kas ir vajadzīgi. Paldies! Paldies, kolēģi! Es gribētu atgādināt tagad, ka runātāju saraksts ir noslēgts. Cit citādi mēs eh, nevarēsim noklausīties Žilēs kunga runu, un tas būtu žēl. Tātad es gribētu tagad aicināt atteikties eh, lūgt vārdu, jo runātājs saraksts ir slēgts. Tagad vārds eh, Sevčika kungam no Čehijas senāta. Paldies, priekšstādātāja kungs, un paldies par šīs svarīgās sanāksmes organizēšanu šādu sanāksmi nevar aizstāt neviens cits fórums, ieskaitot Kosāk. Eh, Tur nevar notikt eh, tik eh, dziļas diskusijas tikai kopīgajās parlamenta diskusijās. Jau pirms krīzes mēs apspriedām Eiropas konkurētspēju salīdzinot ar citus, citu pasaules reģionu konkurētspēju un par Lisabonas stratēģijas lomu bet eh, tagad eh, šī diskusija kļūst eh, svarīgāk un steidzamāk. Ironiski šī krīze bija vajadzīga, lai pievērst mūsu uzmanību, un es domāju, ka Eiropas Savienība, kā Žoja kungs teica, ļoti labi reaģēja uz šo krīzi. Bija ļoti svarīgi novērst protekcionismu, lai parādītu patiesu uh, solidaritāti, un mums eh, izdevās Eiropas Savienībā novērst šo protekcionismu. Žoja kungs bija valsts sekretārs tajā laikā, un es gribētu viņam pateikties par šiem rezultātiem. Dažas valstis dod priekšroku iekšējā tirgus aizsardzībai, citas valstis dod priekšroku lielākai regulācijai, dažreiz ir pretrunas. Uh, Tātad jautājums ir, kāds ir diskusiju virziens Eiropas parlamentā un vai jūs varēsiet eh, saskaņot šīs dažādās nostājas. Paldies, kolēģi! Tagad vārds Gareškungam no Nacionālās asamblējas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! runāt pēc Žiekungu eh, un citiem, kas ir labi uzstājušies, eh, būs vienkāršāk, ja es gribētu tikai papildināt. Pirmkārt, mūsu sanāksmes nosaukums pēc krīzes Eiropā. Es gribētu atgādināt, ka daudzas valstis vēl nav pārvarējušas šo krīzi, un eh, perspektīva krīzes pārvarēšanai nav sevišķi laba, lai gan Eiropa ir palīdzējusi izvairīties no sliktākā, kas varēja būt. Mēs vēl neesam izgājuši cauri krīzei. Tālāk šīs budžeta sakārtošanas politikas, kuras ir noteikti vajadzīgas, neietekmēs pieaugumu un neapturēs tās parādības, ko mēs redzam dažās valstīs. Mums ir jābūt eh, spējīgiem uzturēt pieprasījumu vairākās Eiropas valstīs, lai būtu eh, cerības panākt pieaugumu. Tad es arī gribētu teikt, ka mums ir vajadzīga investīcija politika Eiropas līmenī varbūt vienkāršota, jo risks ir tāds, ka investīcija politika, kas ļauj mums sagatavot nākotnē, tiks uh, upurēta uh, šajā budžeta piemērošanas laikā. Ir uh, svarīgi Eiropas līmenī uzņemties vairākas iniciatīvas. Eiropas budžets, kā tika teikts agrāk, arī varbūt tiks upurēts dažās dalību valstīs īstenoto stratēģiju dēļ, un mēs zinām, kādas diskusijas notika Eiropas eh, padomē. 2020 eh, stratēģija ir stratēģija bez finansējuma. Tā tad ir eh, svarīgi saglabāt investīciju politiku iepriekšējais runātājs minēja resursu atrašanu valsts līmenī, tas ir svarīgi, un varbūt vajadzētu arī dodomāt par aizdevumu mehānismu investīciju finansēšanai. Paldies, tagad Celmerkungs no Bundestāga. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nezinām, vai esam jau krīzi pārvarējuši, bet viena lieta skaidri zinām, mums jādara viss, lai šādi krīzi neatkārtotos. Ja tā atkārtosies, mums uh, ir gaužam vājas izredzes to pārvarēt. Kāda ir secinājuma, kurus līdz šim esam gūši no krīzes? Kas ir noticis? Es domāju, ka mums ir jāpasaka liels paldies Eiropas parlamentam Eiropas parlaments ir rīkojies ļoti izlēmīgi šajā procesā, ir izdarījis pareizos secinājumus no krīzes, īpaši runāja par finanšu tirgus uzraudzības reformu. Šajā jomā Eiropas parlaments ir paveicis lielisku darbu. Ļoti žēl, ka šodienas debatēs piedalās tik maz Eiropas parlamenta deputāti. Būtu bijis patīkami šo dialogu padziļināt, bet nu tad varbūt nākamreiz. Jautājot, kādas secinājumus mēs varam izdarīt no krīzes, kāda mums ir jāizdara no krīzes, es gribētu vēlreiz jautāt, kurš tad maksā par šo krīzi. Līdz šim tie ir bijuši Eiropas pilsoņi un darba devēji. Darba ņēmējs atvainojas. un būtu viens instruments, kā likt pie šiem izmaksām arī piedalīties eh, tiem, kas ir to krīzi radījuši, un tā būtu finanšu transakciju nodeva nodoklis. Šāds nodoklis, manuprāt, ir absolūti nepieciešams. Mēs maksājam apgrozījumu nodokli par katru preci, ko mēs Eiropā iegādājam, tikai ne par finanšu produktiem. Finanšu transakciju nodoklis ļautu mums arī palielināt ienākumus, uh, lai krīzes izmaksas vismaz daļēji finansētu. Turklāt šāds nodoklis mums ļautu finanšu tirgus eh, šo, tirgu šo vaiprātu, šo uh, spekulāciju vaiprātu uh, mazliet uh, kontrolēt. Un arī tiem, kas ir krīzes patiesībā izraisītāji, likt mazliet maksāt par to. Vācijā debates ir eh, plašas un ir arī plaša atbalsts šādam nodoklim. Mums to vajadzētu ieviest vismaz Eiropā reģionāli vai nu eh, Eiras zonā. Par to es gribētu iestāties. Paldies, un tagad uh, vārds Krainer kungam. Paldies, priekšsēdi. Esmu piedalījies vairākās ES Nacionālajā parlamenta sēdēs un Eiropas parlamenta dalība nekad nav bijusi labāka kā šodien, arī nedaudz sliktāka, bet tas, es domāju, tas ir tīri normāli. Uh, politisko grupu sēdes, komiteja sēdes notiek arī Nacionālas parlamentos, tātad tomēr mums ir izdevies šeit ierasties, nu tātad kādas secinājumus mēs no tā varam izdarīt, nu varbūt nav jābūt tā, ka divi nacionālā parlamenti uh, deputātu un viens Eiropas parlamenta deputāts, varbūt labāk 5 pret 1 varētu būt šis samērs, tāds būtu vienīgais secinājums. Par nodokļu diskusijas gribētu dot pienesumu un par nodokļu harmonizāciju. Neapšaubām, e, zemes nodokļu likmes kādā atsevišķais dalībvalstī e, īstermiņā vai vidē termiņā var e, dot lielāks ienākums, bet tās eh, nodara kaitiem citām ES dalībvalstīm. Kopumā mēs ar šādām nacionālām eh, rīcībām viens otram tikai kaitējam, un tāpēc es domāju, ka ir jāievieš minimālās nodokļu likmes, ir jau gadiem ilgi eh, centieni, piemēram, harmonizēt uh, Eh, uzņēmuma nodokli, un es domāju, ka eh, tad ir arī minimālajās nodokļu likmes jāievieš citādāk. Eh, šī konkurēšana dalībvalsts starpā nodokļu likmēm tikai sāsinās. Mums ir vajadzīga šāda minimālā nodokļa likme. Pat laban ir tā, ka e, nodokļu Eh, ir pārāk dažādi, un tas mums nevienam nenāk par labi. Eh, finanšu transakciju nodoklis būtu ļoti svarīgs, piekrīt iepriekšējiem runātājiem, un ja Eiropas Savienības iekšienē ir eh, pretinieki, tad vismaz Eirozonā varam to darīt darba ņēmēji, pensionāri, tie, kas ir maksājuši par krīzi līdz šim bet tie, kas ir guvuši labumu no banku glābšanas eh, pasākumiem, tie nav devuši pienācīgi ieguldījumi, tāpēc finanšu transakcijas nodoklis būtu tikai saprātīgs. Piens ir aplikts litrā ar 5 līdz 20 procentiem arī e, e, ziemas mētele, bet akcijai ir 0% nodoklis. E, varētu teikt, ka piens vai ziemas metāls ir nevajadzīgs, bet akcijas ir izdzīvošanai e, nepieciešams mums, un tāpēc arī šāds nodoklīgs, bet es domāju, ka drīzāk patiesībā ir otrādi. Paldies. Paldies, un tagad pēdējais runātājs būs Daniels Faskela kungs no Francijas uh, parlamenta. Priekšsādātāji kungs, e, kolēģi. Es redzu zilo karti istabā. Vai jūs varētu stādīties priekšā un lūgt jautāt iepriekšējiem runātājiem, vai viņš pieņems jautājumu? Ķerans Petersens no Zviedrijas. Vai jūs pieņemsiet jautājumu? Jā, ja es varētu dzirdēt, kāds ir jautājums. Eh, tātad runa bija par finanšu transakcijas nodokli. Mani interesētu, vai ir jau gūt kāda pieredze un vai tas ir jūsu rīcībā par šādu nodokļu ieviešanu, ja nav. Es varētu paskaidrot, jo Zviedrijā ir šāds nodoklis jau kopš 80. gadiem. Gadu tāds bija un tad eh, tas tā kā tika atcelts. Jā, atbild. Zinu, ka Zviedrijā bija šāds nodoklis, bīržu apgrozījuma nodoklis, un pēc gada tas tika atcelts. Bet tas ir saistīts arī ar to, ka ja viena valsts vien to ievieš, tad ir viegli aiziet uz citām valstīm. Un Zviedrija savu tuvību Dānijai un citam finanšu transakciju eh, vietām saprata, ka ja viņi to paši dara, tad eh, tas rada problēmas. Tieši tāpēc mums ir jāmēģina E, daudziem kopā to darīt un pēc iespējas e, arī globāli e, sadarboties šajos centienos. Tāpēc es gribētu iestāties par to, ka Zviedri savu pieredzi arī mums dod un ne, nestāv malā, bet palīdzētu, lai mums kopīgi gūtu panākums. Paldies, Krainer kungs, un tagad tomēr, kā paredzēts, dosim Faskel kungam pēdējiem runātājiem trīs minūtes, lūdzu. Priekšsādātāji kungs, kolēģi. Es eh, pārstāvu Francijas Nacionālo asambleju un es eh, priecājos redzēt Žanpieru Žiekungu, kurš, eh, kuram ir ļoti svarīga loma Eiropas lietās. Un mēs piekrītam, ka mums ir vajadzīga vairāk, vairāk Eiropas, nevis mazāk. Mums ir gan ekonomiski, gan politiski izaicinājumi Ekonomiskie izaicinājumi ir iekšējā tirgu, ir nevienlīdzības vīdes un nodokļu un sociālajos jautājumos. Mums ir jāiet eh, tālāk, jāsaskaņo dažādās likumdošanas, ja mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgi. Ir ekonomiskie izaicinājumi, Eiropai pasaules mērogā. Un Pasaules tirdzniecības organizācijā arī ir svarīgi, lai starptautiskās sarunās Eiropa runātu vienā balsī, jo citām valstīm nevajadzētu izmantot šīs atšķirības nostājā. Īpaši attiecībās ar Ķīnu ir svarīgi, lai Eiropa aizstāvētu savus intereses un veicinātu uh, šādu vienprātību ekonomiskās sarunās ar pārējo pasauli. Ir arī sistēma, kas ir uzlabota pēc, ar Lisabonas līgumu mums ir jāizmanto šis līgums pēc iespējas labākā veidā. Mums ir grūta uh, sistēma, nav vienotā telefona numura Eiropai starptautiski, tad kādam būtu jābūt šim numuram, lai Eiropa būtu labāk pārstāvēta. Eiropas Savienībā ir jābūt stingriem, norād, skaidriem norādījumiem par iekšējo tirgu. Es šeit apsveicu Vācijas un Francijas iniciatīvu. Un mēs šeit redzam, ka ekonomiskais un, ekonomiski un sociālai jautājumi ir saistīti, kā to paskaidroja Šumans 50. gados mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas gan ekonomikā, gan politikā. Paldies! Tagad mums, mēs esam pabeiguši runātājs rakstu un esam nedaudz pārsnieguši laiku, bet tagad es gribētu dot vārdu kolēģim Žujekungam, lai viņš varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas ir šeit minēti. Un es gribētu pateikties eh, tagad jau iepriekš par jūsu ieguldījumu. Un pateikties eh, par jūsu darbu Francijas prezidentūras laikā. Mēs sekojam jūsu eh, darbam. Tad, tad paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par jūsu apsveikumu. Es nezinu, vai es esmu to pelnījis, bet eh, paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Es mēģināšu atbildēt uz dažādiem komentāriem un arī atstāšu varbūt Martinēs kungam dažus jautājumus, ko komentēt, jo es nevarēšu atbildēt uz jautājumiem, kas būtu jādara Eiropas parlamentam. Un es negribētu mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Ir bija trīs komentāri, man bija trīs komentāri klausoties jūsu uzstāšanās. Daudz nu, no jums uzdeva jautājumu par budžetu. Man nav nekādu ilūziju. Es domāju, ka ir vajadzīgs šeit debatas starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Krīzes laikā nevar domāt, ka kaut ko var padarīt Eiropas līmenī ja nav veida, kā to izdarīt, un ja nav pietiekami daudz e, finansējumu vai ja pastāv uzskats, ka ir jāsamazina budžets, tad tas ir jādara, bet mums ir jābūt e, skaidram, ko mēs e, gribam darīt. Nekas netraucē saistīt Eiropas eh, līmeņa budžetu ar dalību valstu budžetiem un netraucē arī piešķirt līdzekļus noteiktām politikām. Šeit mūsu tirgus partneri gaidīs, kāda būs Eiropas stratēģija, un es gribētu atsaukties uz eh, Kareškunga teikto, nekas nav sliktāks par stratēģiju bez finansēm. Tirgus ir ļoti sarežģīts instruments, reizēm pārāk sarežģīts, bet loģika ir diezgan vienkārši. Ja ir stratēģija, tad ir jābūt finansēm. Tā tad nav starpības starp to, kas ir jādara Eiropas Savienībā ar savām stratēģijām un to, kas ir jādara citiem. Tad otrais komentārs. Mums ir jābūt spējīgiem klausīties tirgu, jo ir ļoti svarīgi jautājumi, ko uzdod tirgus, ir svarīgi jautājumi Eiropas Savienībai. Uh, tie ir gan jūsu uzdotie jautājumi, gan arī jautājumi, ko uzdod pats tirgus. Tātad eh, saistības starp ilgtermiņu un vidējo termiņu ir vajadzība pēc investīcijas un pieauguma, un jā, tas ir jāņem vērā arī 2020. gada stratēģijā. Bet mums ir jāatbild arī uz eh, īstermiņa vajadzībām, uz eh, tām vajadzībām, kas ir šodien par eh, Eirozonas eh, uzraudzību. Arī kā eh, kārtot valsts parādus, lai tas tiktu darīts saskaņoti. Atbildot uz jautājumiem par banku pārskatāmību un par bankām, kas ir šī valsts parādu turētājs. Visi tie ir īstermiņa jautājumi, kas ir jāatrisina. Un ir jābūt skaidrībā par šīm īstermiņa atbildēm un vidējā termiņa stratēģiju. Mums ir jāzina, vai Eiropas Savienība grib veidot šo kopienas aizdevumu politiku vai mm, parādu mehānismu Eiropas līmenī un cik tālu Eiropa grib aiziet eh, nodokļu integrācijā un nodokļu konkurencē. Šo jautājumu minēja vairāk runātāji, un šos jautājumus uzdod arī tirgus, un mūsu partneri grib tos saprast. Tas ir par saistību starp īstermiņu un vidējo termiņu. Vēl daudzi runātāji, fan, arī Fan Bomelkungs, atsaucās uz to un arī citi runātāji. Tātad piemērošanas politikas un pieauguma politikas apvienošana. Atkal mums nevajadzētu domāt, ka tas ir tikai jautājums, ko vēl samazināt ir jāatrod līdzsvars starp budžeta kontroli un eh, ekonomisko politiku, un atkal šeit ir jābūt skaidrai Eiropas politikai, kas eh, skaidri atbilst eh, investoru vajadzībām, un tas nav viegli. Es piekrītu tam, ko Selmerkungs un citi runātāji teica. Eiropa ir pārvarējis krīzi, krīze vēl pilnīgi nav beigusies un ir vēl risks nokļūt otrā krīzē, bet labi pārdomāta stratēģija ir jāpieņem labi pārdomāta stratēģija ar attīstības veicināšanas elementiem. Tātad ir svarīgi ņemt vērā tirgus uzdotos jautājumus. Un trešais, ko es gribēju teikt, ir jāklausās tirgus, bet ir arī vajadzīga tirgus uzraudzība un sankcijas un arī tirgus atdzesēšana, ja tirgus pārkars, to teica Kaņent kungs un Celmer kungs. Līdzīgi kā Baumel kungs, es domāju, ka ir jāizvērtē šīs neoliberālās politikas Un mums vajadzētu kontrolēt šo pārskatāmības trūkumu dažos tirgos Eiropā ir jābūt ļoti skaidrai nostājai. Un es domāju, ka jā, mums būtu jāapsver šis finanses darījuma nodoklis, ir dažādi veidi, kā to darīt, un tas būtu vēlams daudzos gadījumos, bet jā, ja to varētu izdarīt Eiropas līmenī, tad mēs to darīsim tikai Eiropas līmenī. Vislabāk būtu starptautiski panākt šādu nodokli, bet es nedomāju, ka Eiropai būtu jāatsakās no šīs idejas. Un mums ir jāvienojas ar pārējiem, kā kontrolēt dažas tehnoloģijas, tieši kā mēs darījām citās nozarēs. Un Es eh, arī neredzu, kāpēc, lai tirgus netiktu regulēts. Mums ir jārīkojas, lai atzasētu tirgu un novērstu tādas problēmas, kādas bija pagātnē. Eiropa ir ļoti atšķirīga no ASV un situācijas ir dažādas, tā tad ir jābūt arī dažādām reakcijām katrā pusē bet eh, šī rīcība ir jāsaskaņo starptautiski par labāku koordināciju starptautiskā līmenī. Es domāju, ka īstermiņā mēs atradām, eh, atradām risinājumus problēmām Eiropā, bet vēl uh, Eiropā nav īsti vienprātības, kā mēs pārstāvam Eiropu ārpusē. Un šeit vēl ir iespējas uzlabojumiem. Tad vēl pēdējais, ko minēja vairāki runātāji. Mums, mēs zinām, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, tas nav noliedzams. Mēs zinām, ka mums ir vajadzīga lielāka solidaritāte un arī ar tiem, kas ir cietuši visvairāk no finanses un ekonomiskās krīzes. Bet mums nevajadzētu dot nekādas nepamatotas cerības. Ir vajadzīga tāda nostāja, kas būtu saprotama sabiedriskajai domai. Jo pēdējos divos gados ir redzēts, ir novērots solidaritātes pieaugums, bet eh, nav pieaugusi uzticība Eiropas institūcijām. Tā vēl ir viena problēma, kas būs jārisina krīzes laikā. Paldies, Žiekungs! Esmu pārliecināts, ka tas būs ar labs pamats darba grupas sēdēm, kā iedvesmas avots eh, šo darbu grupu darbam. Dargie kolēģi, Tagad mēs dalāmies trīs darba grupās. Pirmām ir ar nosaukumu Kāda izaugsme, kādas darbietas nākotnes Eiropā. Šīs darba grupas sēde notiks šeit pat, plenāra sēžu zālē. Mans kolēģis Migēls Portaškungs vadīs sēdi kopā ar Mariju Renākungu kundzi. Uh, Bēģijas senāta eh, deputāti. Referents būs Bruno, Bruno Toibens, Bēģu deputāts arī dzan no pārstāvplāts, kamēr Nakunzi ir senāta pārstāvi. Kā es sacīju, Pirmā darba grupa strādās šeit pat plenās zēdē, jūs paliksiet tepat. Otra darba grupa ir nosaukuma Kāda ekonomiskā pārvaldība Eiropai? Šīs darba grupas eh, ēka notiks arī šajā, eh, sēd notiks arī šajā ēkā, bet citā zālē, proti 3C50 zālē. Tas ir tepat tūmā. Zāle nav tālu no plenārsēžādas, un šo darbu vadīs Hermans de Krono Beļģijas parlamenta no pārstāju palātas. Jose Garega no Eiropas parlamenta un uh, eh, Pervanš Beres arī tur strādās. Tad trešā darba grupa, kā var Eiropas koptirgu pilnveidot, tas notiks sēžālē 1A002 arī šajā ēkā, PHS ēkā. Pirmajā stāvā. Līdz priekšsēž būs Malkams Hābekungs. Eiropas parlamenta deputāts un Lojošs Milekungs no Ungārijas parlamenta. Referents būs Jordi Ražona kungs no Spānijas senāta. Vēl dažas īsas piebildes. šajā labirintā gan viegli, viegli apmaldīties, bet ir ceļrāži, lai palīdzētu jums atrast savu zāli. Un pulksten 19. darba grupām būtu jābeidz darbs. Es aicināšu trīs darba grupu referentus savus ziņojumus rakstveidā iesniegt. Ies, ja iespējams angļu vai franču valodā, lai tos varētu rīt no rīta prezentēt. Tad mēs varēsim rīt turpināt šo darbu. 19.15 būs pieņemšana kokteili, un pēc tam vakariņas man būs tas gods uzaicināt uz šīm vakariņām kopā ar parlamentu prezidentu Iežī Buzeku kungu. Tas arī notiks tepat šajā ēkā, tā saucamajā Jehudi Meņuhin telpā, šīs ēkas pirmajā stāvā. Tas arī jau ir ierakstīts e, dokumentos, kurus esat saņēmuši. Tātad šī informācija īstenībā ir jums pieejama jau. Un gal galā pateikšos savam kolēģim Dekrokungam par viņa līdzdalību. Tad tagad darbs turpināsies darbgrupās, un dienas nobeigums būs vakariņas, kas mums dos iespēju varbūt vēl eh, vairāk iepazīties, un, un kopdarbu turpināsim rīt no rīta.